Iedot Pakistānā iespēja sasniegt progresu šajā ceļā un cerams, ka Pakistāna arī iestāsies konvencijā. Paldies! Paldies! On... Kopīgās debates eh, par šo jautājumu ir beigušās. Balsošana būs rītdien 2012. Mūsu nākamais eh, jautājums dienas kārtībā ir Kazaka kunga ziņojums tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Turciju. Aicinām komisāru Dehūhtu un paldies sakām Cecilijai Malmstromai. The... Un kā jau ierasts, vispirms došu vārdu mūsu referentam Kazakungam. Četras minūtes jums ir lūdzu. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, dārgie kolēģi. Šī ziņojuma pamats ir tas, ka Turcija ir arvien nozīmīgāks Eiropas Savienības tirsniecības partners tā saskaņā ar, ar statistiku ir 17. tirzniecības partners pasaulē un 7. Eiropas Savienībā. 2008. gadā 100 miljārda eiro šāds bija apgrozījums eh, tirzniecības attiecībām ar Turciju. Un šis atzinums tika sagatavots šādi. Vispirms ir runa par muitas savienības pirmsākumiem, kas ir 1963. gadā. Un ņemot vērā mūsu tirzniecības attiecības ar Turciju, vēl ar vienu pastāv netarifu barjeras, kas Turcijai pēc iespējas ātrāk ir jāatrisina. Un arī komisija ir iesaistījusies attiecību uzlabošanā ar tirzniecības attiecību uzlabošanā ar Turciju un tika izveidota jauktā tirzniecības um, un ja, muitas savienības komiteja no, ar pārstāvjiem no Eiropas Savienības un Turcijas. Un 15% uh, uh, atlaide tiek piedāvāta uh, valstī pirkumiem ar Turcijas līdzdalību. Un vēl ir trešās valstis, ar kurām Turcija nav noslēgusi tirsniecības nolīgums, un tas uzskatās par šērsli. Apzinoties eh, Turcijas priekšā esošās eh, grūtības, lai tā varētu noslēgt šādus nolīgumus, komisija tiek aicināt nodrošināt Turcijas integrāciju eh, šajā muitas savienībā. Vēl ir pazīstama problēma, tā ir falsifikācija, kas tiek uzskatīta par īpašu ļaunumu Eiropas Savienībā, un Turcijai ir jāizstrādā efektīvi tiesību akti, lai, aiz, lai novērstu šo trūkumu, jo īpaši intelektuālā īpašuma izmantošanu. Tālāk eh, Melnājā jūrā un eh, Kaukazā šie ir jauni mm, tirgi, kas ir atvērti Turcijai, un eh, Turcija tos varētu izmantot tādā veidā arī stiprinot tirzniecības saiknes starp tiem reģioniem un Eiropas Savienību. Un Turcijai vēl ir arī izaicinājums Um, novērst citus trūkumus. Uh, te ir arī vīzas uh, procedūra, kas ierobežo uh, brīvu apriti, brīvu kustību Turcijas uzņēmējiem un smagu automašīnu šoferiem. Turcijai arī ir pareizi jā, jāīsteno Eh, Eiropas Savienības tiesas eh, lēmumi. Es esmu arī iesniedzis divus grozījumus eh, attiecībā uz konstitucionālo tiesu Turcijā, ka, kam ir jāīsteno demokratizācijas process. Es gribētu paust savu cerību, ka šīs debates atainos mūsu konstruktīvo pieju kas eh, valda mūsu komisijā. Paldies! Paldies! Tagad dosim vārdu komisāram Digūhta kungam. Priekšsarētāji kungs, godātie deputāti, vēlos pateikties Kazakungam par viņu sagatavoto, līdzsvaroto un ļoti svarīgo ziņojumu par tirdzniecības attiecībām ar Turciju. Tāpat es vēlos pateikties arī interkomitejas eh, locekļiem par viņu vērtīgu ieguldījumu šī ziņojuma tapšanā bez muitas savienības jautājumiem te ir apskatīti arī citi jautājumi, eh, piemēram, autoceļu transports, eh, un es esmu iepriecināts to dzirdēt. Man nav jāatgādina klātesošajiem, ka Turcija ir ļoti svarīga eh, partnere Eiropas Savienībai. Tik tiešām Turcija ir septītā lielākā tirzniecības partneri, bet Eiropas Savienība ir vislielākā partneri Turcijai tirzniecībā. Uh, tirdzniecības apjomi ir ievērojami, tā mums ir arī muitas savienība ar Turciju, bez tam Turcija ir arī kandidāta valsts, un tas viss nozīmē, ka mums ir unikāls divpusējas attiecības. Šo attiecību eh, tiesiskais ietvers tiek veidots ar muitas savienību, un kā jūs zināt, muitas savienība bija ļoti svarīga divpusēju attiecību veidošanā abām pusēm. Uh, Tomēr eh, joprojām spēkā ir vairāk sarežģījumi, kas eh, izriet no Turcijas nespējas pilnībā īstenot eh, muitas savienības prasības, tādējādi vesela virkne problēma nav atrisināta jau gadiem. Kontrastam Eiropas Savienība ir pilnībā ieviesus no savas puses muitas savienības prasības. Komisija devās uz Turciju pirms kādu laiku, lai slēgtu divpusējas līgumus arī attiecībā uz pakalpojumiem un valsts iepirkumiem, bet Turcija to nav pieņēmusi. Komisija ir gatava turpināt virzīt divpusējās sarunas ar Turciju uz priekšu, Tāpat arī turpināt meklēt risinājumus Turcijas paustām bažām attiecībā uz Eiropas Savienības eh, noslēgtajiem eh, brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar trešām valstīm. Protams, mēs turpināsim apmainīties ar informāciju un sniegt informāciju par to, kā virzās pārunas ar citām trešām valstīm. Uh, Un, protams, ar Eiropas Savienības Turcijas eh, muitas savienības situāciju tiks apskatīta attiecīgos pētījumos. Mēs regulāri aicinām eh, Turciju iesniegt datus un atskaites uh, saulaicīgi. Tāpat mēs arī norādām līguma partneriem, citām trešām pusēm, ka mēs esam noslēguši šādu līgumu ar Turciju un aicinām arī viņus slēgt šādu līgumu ar Turciju. Tas, protams, ir atspoguļots arī dažādos līgumos, vai nu kā atsevišķi pāns, vai iekļauta kā norma. Protams, ka mums ir zināms arī problēmas, nevar noliegt, eh, attiecībā uz brīvo nolīgumu slēgšanu. Es varu apgalvot, ka darīšu visu iespējamo, lai eh, Eiropas Savienības un Turcijas muitas eh, savienība turpinātu labi funkcionēt. Uh, Teikšu uzreiz, ka ir no Turcijas puses redzama zināma nevēlēšanās un vilcināšanās muitas savienības eh, nosacījumu pilnvērtīgā īstenošanā. Es uzticos, ka šis ziņojums palīdzēs rast Turcijai motivāciju, lai veiktu nepieciešamos pozitīvos soļus, kas nepieciešami muitas savienības pilnvērtīgai īstenošanai, un ka nākotnē izdosies arī noslēgt plašāks līgums, kas stiprinās mūsu ekonomikas un tirdzniecības attiecības ar Turciju. Es esmu personīgi apņēmies virzīt uz priekšu ekonomiskās attiecības ar Turciju un Eiropas Savienību. Un e, šogad e, man arī zvanīja e, tirsniecības ministrs Turcijas, un mēs vienojāmies regulāri uzturēt sakars, tāpat es arī tiku uzaicināts piedalīties pasākumā Ankarā, un tādējādi es ceru, ka mēs varēsim turpināt pēc iespējas ātrāk, draudzīgā veidā turpināt šīs tirsniecības attiecības. Paldies par uzmanību! Paldies, komisārkungs. Tagad uzklausīsim eh, pārstāvis no politiskajām eh, grupām. Sāksim ar Queenskut Rovolu kundzi no EPP, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamies komisārkungs, dāmas un kungi, kolēģi. Eiropas Savienība ir atradusi Turcijā spēcīgi tirniecības partneri un arī otrādi. Kaut arī Turcija pēdējā uh, gados savu tirzniecību ļoti daudz veidojusi, tad mēs kā Eiropas Savienība esam vislielākais uh, tirzniecības partneris Turcijā. Bet viss, kas ir labs, to vēl var arī uzlabot, un tas ir arī šī ziņojuma mēķis un jēga. Turcija tiek aicināta ļoti augstas muitas nodevas, kā piemēram attiecībā uz lauksaimniecības ražojumiem samazināt. Uh, un eh, arī jau esošos novākt šķēršļus eh, brīvai tirzniecībai, kas nav saistīta ar tarifiem, vienkāršot procedūras un eh, samazināt birokrātiju, arī tas uzlabo tirzniecību. Protams, ka ir arī uzlabojumi, kurus e, Turcija pēdējā laikā komisārkungs, ja varēs to norādīja, ir izdarījusi, bet tomēr ārvalstu institūcijas eh, vairāk tiktu iegūtītas, ja būtu iespējams, piemēram, eh, īstenot un uzlabot likumu intelektuālajiem eh, īpašumam. Un ja Turcija šos likumus tiešām ievērotu, jo Turcijā likumi netiek efektīvi īstenoti. Mēs, mums ir jāveicina, jāaicina arī Turciju apstiprināt papildus protokoli. Eh, pastāv vēl arī šķēršļi brīvai eh, preču apritē. Un pēdējais teikums, ja mēs diskutējam par Turciju šeit parlamentā, arī tirniecības komitejā, tad eh, mēs bieži vien tiek diskutēts ļoti emocionāli. Tādēļ es vēlētos īpaši pateikt paldies referentam par to, ka viņiem ir izdevies uh, ļoti atklātā un labā sadarbībā ar visiem ēnu referentiem sagatavot tādu tekstu, ka mēs visi varam atrast savas nostājas. To parādīja arī balsojums komitejā. Paldies Kazakungam! Dank, Paldies, Rovā kundze! Tagad nākamā runātāja Bāzānē kundze uz eh, sociālistu demokrātisku politiskās grupas vārdā uz divām minūtēm. Paldies priekšēdētājiem! Eiropas Savienība un Turcija. Tām ir ļoti tālajoši tirniecības eh, attiecības. Muitas eh, apvienība to padarīs iespējama. Tirniecības apjoms starp Eiropas Savienību un Turciju ir ļoti palielinājies. Un galvenokārt arī ģeopolitiskais eh, Turcijas status tā piešķir tilta funkciju starp uh, tuviem austrumiem, vidusjūras reģionu, Kaukāsu un tāliem austrumiem. Turcija ir ļoti dinamiska valsts, tā ir ļoti jauna demokrātija. Situācija tur izskatās pēc tam savādāk nekā Eiropā. Turcija ir ļoti liela enerģija ķeras klāt reformām. Tā ir eh, ļoti strauja. Uh, strauji attīstošamies valsts, ka viņi ļoti labi papildina Eiropas Savienību, ar eh, tā ir valsts lielu potenciālu, un uz to mums vajadzētu koncentrēties. Mēs šo potenciālu nedrīkstam vienkārši pazaudēt. Mums uh, produktīvi ir jāiegūda šajā potenciālā. Eiropas Savienība ir uh, būtisks uh, tirzniecības partneris Turcijai, bet Turcija meklē kontakts arī ar Krieviju, tuviem austrumiem, Āfriku. Un uh, daudziem konkursiem vēl nav uh, iz, atklāti izsludināti konkursi, ir arī, arī šķēršļi starptautiskā tirniecībā šajā jomā. Mums šo šķēršļus ir uh, jānovērš, lai pilnībā varētu īstenot potenciālu. Un arī ziņās par to runā. Un par šo ziņojumu tiks balsots. Pastāv arī jomas, kas uh, vēl var tikt attīstīts, piemēram, enerģētika, vide, pakalpojumi, infrastruktūra. Ir svarīgi spērt jaunus soļus, un es atbalstu referenta viedokli, Kazākungu viedokli. Paldies, Bazānī kundze. Tagad uh, eh, Renaldī kungs no ādas uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģis un kolēģi, cienējamies komisāru kungs, es priecājos ļoti par Kazākungu ziņojumu. Tur tiek teikts, ka uh, Eiropas Savienība ir ļoti labs instruments, ko var turpināt attīstīt eh, attiecībās ar Turciju, proti tā ir tirniecības politika. Turcijas eh, atrašanās vieta starp vidusjūru, Kaukāzu un vidējiem austrumiem, eh, ko jau pieminēja, tas padara iespējami to, ka Turcija, Turcija var arī veidot tās kontaktus nu, pa tāliem austrumiem līdz vidus jūrā. Es domāju, ka tas ir eh, ļoti veiksmīgs tad pozīcijas šām reģionam, bet mums ir jāraugās arī politiskajām un ekonomiskajām attiecībām arī, piemēram, ar Armēniju. Un šajā saistībā gribētu pieminēt arī Kipru. Pilnībā vajadzētu arī piemērot eh, muitas eh, apvienību arī uz uh, Kipras Turcijas daļu. Kolēģe Bazana jau pieminēja arī intelektuālo ties, tiesību aizsardzību un uh, to, ka jābūt arī atklātiem arī šiem sabiedriskiem konkursiem. Uh, Mēs vēlamies, lai vidusjūras reģions mainās un lai tas mainās kopā ar Turciju. Līdz 2020. gadam Turcijai vajadzētu par 37% pieaugt, un tas ir ļoti spēcīgs skaitlis. Paldies Rinādie kungam. Tagad no zaļajiem Franciska Kelleres kundzes vienu minūti. Like paldies. Es vēlos arī apsveikt referentu ar tik tiešām labu ziņojumu. Manuprāt, tas arī labi parāda to, cik svarīgs tirdzniecības partners Turcija ir Eiropas Savienībā un arī otrādi, un cik svarīga ir muitas savienība. Protams, ka ir vesela virkne problēma, kas abās pusēs ir jārisina gan Turcijā, gan Eiropas Savienībā. Piemēram, Turcijā ļoti ir nepieciešams starp citām tiesībām stiprināt arī strādājošo tiesības, bet ir arī lietas, kas mums šeit Eiropas Savienībā jārisina, piemēram, vīzu vīzu režīma eh, atvieglošana ne tikai attiecībā uz kravas automašīnu šoferiem un biznesmeņiem, bet arī studentiem un citiem uh, tādējādi stiprinot saites ne tikai ar valstīm, bet arī ar cilvēkiem. Kas attiecas uz brīvās sadardzības nolīgumiem, tad mums ir jāiesaista Turciju tiešām pilnvērtīgi pievērsties diskusijām Un mūsu attiecībās ar Turciju mums jābalstās uz taisnīgumu. Piemēram, skaidri pateikt to, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies īstenot savus solījumus un ļaus eh, iestāties Turcijai Eiropas Savienībai, tikko tiks izpildīt Kopenhāgenes kritēriju. Paldies! Paldies! Goe grupai Trianta Falīdes kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Referendums par eh, konstitucionālo reformu Turcijā ir uzskatāms par pozitīvu soli, tomēr tas ir neliels solis uz priekšu. Vēl ar vienu ir daudz eh, īstenojams, lai eh, uzlabotu arotbiedrību situāciju. Vēl ir arī jāņem vērā situācija ar kurdiem. Diemžēl netika pieprasītas, netika izskatīta tāda iespēja, kā eh, palielināt eh, sabiedrisko vienošanos eh, principu darbību un arī nodrošināt kurdu tiesības. Mēs apsveicam to, ka Eiropas parlaments šajā ziņojumā pauž vēstījumu, kas norāda uz tās stingro nostāju pašreizējā situācija. Uh, un Eiropas parlamenta nozīme vairs nav tikai fakultatīva. Te ir runa par e, visiem nosacījumiem, kas minēti papildu protokolā, lai Turcija varētu iestāties Eiropas Savienībā. Mēs e, katrā ziņā ceram, ka Turcija atbalstīs Kirstafjaf prezidenta priekšlikumu, runājot par uh, eh, famagust režīmu, mēs varētu uh, palīdzēt uh, abām partijām Kiprā vienoties savā starpā. Paldies! Well, as a question of fact, the... Turcija sastāv lielākā ekonomika Eiropā. Un jāņem ja vērā arī tās milzīgi apmēra. Te ir 300 tūkstoši kvadrātjūdžu. Uh, taču mazāk par 10% no, šīm, no šīs teritorijas ir Eiropā. Un tikai šo 10% dēļ mēs varētu uzskatīt Eiropu par, eh, Turciju par Eiropeisku valsti. Un tikai kopš 900, 1995. gada um, Eiropas Savienība vada sarunas ar Turciju, un tas ir uzskatāms par izņēmumu, jo tikai Monako un Andorai vēl ir līdzīga situācija. Ja Turcija iesācos Eiropas Savienībā, tad e, šāda veida politiskā savienība, manuprāt, ir pilnīgi nevajadzīga, un mums Eiropā par to vēl ir vērts padomāt. Paldies, Stasenkundze, uz pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšētētāji. Mēs uh, tagad uh, par brīvās tirdzniecības nolīgumu un ekonomiskajām attiecībām Turcija runājam. Kopš ir nodibināta turp, uh, eh, Motis Unija. Uh, ir ļoti pieaugu, pieaugusi tirniecība starp Eiropas Savienību un Turciju. Mēs uh, raugāmies uz brīvo tirniecību kā kaut ko ļoti pozitīvu, un mēs atbalstām uh, arī tehnisko eh, un, birokrā, un to, ka birokrātiskās šķēršļi tiek likvidēti. Brīvā tirniecība nāk par labu visiem, gan Turcijai, gan Eiropas Savienībai. Priekšēdētē mums ļoti skaidri jāpasaka, ka uh, sadarbībā ir tiešām jābūt attiecībā tikai uz tirzniecību. Mēs esam pret to, ka Turcija tiktu iesaistīta Eiropas Savienībā. Mēs varam ar visu pasauli tirgoties - ASV, Izraela, Japāna, bet tas jau nenozīmē, ka šīs valsts obligāti iestāsies Eiropas Savienībā. Privāta tirzniecība ar Turciju nedrīkst būt kā tāds uh, iesākums Turcijas iestāšanās procesam Eiropas Savienībā. Turcija ir Eiropas Savienības tirniecības partneris brīvīs eh, partija, mēs nesaskatām tur nekādas uh, problēmas, bet tālāk nevajag iet. Mēs ne, neatbalstīsim Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Paldies nākamā runātāja pēc saraksta ir Omenas Rotenas kundze. Paldies priekšādātāji. Kā uh, parlamenta referente par Turcijas jautājumu, es labprāt gribētu teikt uh, referentam, ka viņa ziņojums ir ārkārtīgi skaidrs, skaidrs un ļoti labs. Anu, referents apsveicu ar to. Abām pusēm uh, tirniecība devusi daudz ko. Gan Eiropas Savienība, gan Turcija. Komisārs arī teica, ka Moitas unija vēl nav pilnībā pabeigta un nav perfekta. Iespējas paplašināt izniecību ir ļoti skaidrs. Šeit pastāv uh, šķēršļi, tehniski šķēršļi un tirdzniecības šķēršļi, un tie pēc iespējas ātrāk ir jālikvidē turpmāk harmonizācija arī ir iespējama, ja mēs strādāsim, uh, balstīsimies uz Eiropas Savienības likumiem. Priekšētātāja kungs, par ko šeit ir runa? Uh, par uh, produktu viltojumiem, jo daudzi Eiropas uzņēmumi cieši no produktu viltojumiem. Piemēram, rotaļlietas tiek viltotas, tas nav tikai kaitīgi, bet arī pat bīstami, un tas attiec arī uz Turcijas bērniem. Uh, Priekšādātā kungs, es uzskatu, ka ir svarīgi, ka arī sociālā joma ir eh, šeit jāpiemin. Piemēram, referendumā to skaidri varēja redzēt. Tur bija runa par arotbiedrību tiesībām. Un jā, mums, ja mēs vēlamies eh, sociāla tirgus saimniecību, tad mēs kaut ko jau esam sasnieguši. Priekšādātā kungs, enerģija, enerģētikas jautājumi mums ir kopīgs intereses ar Turciju, un mums ir jārīkojas arī šajā jomā. Vīzas politika vīzu politika, priekšādātā kungs, bieži vien es dzirdu, ka ir cilvēki, kuri, kuriem Turcijā rodas problēmas, jo pat viņiem ir citāda attieksme. Es gribētu aicināt komisāru strādāt pie šī jautājuma arī pašu uzmanību. Priekšādātā kungs, Turcijai ir svarīgi, no nu, kā ir ļoti būtiski ir piemērot asociācijas noliekuma papildus protokolu. Tas tā ir un tas tā arī būs. Kad šīs noliekums tiks eh, ratificēts, tad eh, tiks likvidēts liels šķērslis, eh, lai varētu paplašināt tirniecības attiecības. Un vispār attiecības visos līmeņos. Abas puses iegūs no tā gan Turcija, gan Eiropas Savienība. Priekšādātāja kungs. Uh, ir labi, kā šis uh, ziņojums ir sastādīts, un visi politiskie jautājumi un visi politiskās atbildes ir tās, kuras mēs uh, gaidām uh, nākamajā ziņojumā no ārlietu komitejas. Paldies! Kader. Paldies, Kadarī! Kungs ir lūdzu nākošais runātājs. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi! Vispirms es gribētu vispārēji pakomentēt šo ziņojumu. Tas manā skatījumā ļoti labi ataino mūsu attiecības ar Turciju, kaut arī es gribētu uh, apsveikt uh, mūsu referents un ēnu referentu par viņu darbu. Tātad šis uh, ziņojums skaidri parāda, kādas ir mūsu attiecības ar Turciju. Uh, jautājumu, bieži, kas ir tādi sāpīgi jautājumi, bieži vien šeit vispār netiek piemirēt, pieminēti pār vai pret šīs valsts ies, iestāšanos Eiropas Savienībā. Ja mēs uzskatīsim Turciju par eh, kuru katru trešo valsti, ar kur mums ir tirzniecības attiecības, un, un ja mēs uh, neņemsim vērā, kādas ir īpašās prasības, lai šī valsts varētu iestāties Eiropas Savienībā, kad, eh, protams, arī pietrūkst konkrētu norādījumu, kas Turcijai būtu jādara vai mēs runātu par vispārēju uh, privileģētu partnerību vai par šīs valsts iestāšanos. Un te es gribētu jūs brīdināt. Esiet ļoti uzmanīgi, mēs nosūtām pretrunīgus vēstījumus. No vienas puses mēs te runājam par muitas savienību, no otras puses mūs uztrauc tas, ka Turcija tā kā nostājas pret Eiropas Savienību. Un eh, te ir skaidri jāsaka, kas Turcijai būtu darāms, lai tā izpildītu mūsu prasības. Turki ir balsojuši par uh, konstitūcijas maiņām, izmaiņām pirms dažām dienām. Un uh, viņi ir spēruši vienu no soļiem, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsts. Šis ceļš, protams, ir vēl ļoti tāls. Un mums, mūsu attiecībās ir jābūt mērķtiecīgiem, jāpaturprātā šis iestāšanās mērķis. Paldies! Paldies! Es redzu zilo kartiņu no. Ok, yes, go ahead, sir. Darmut kunga, gribat izteikties? Jā. Vai runātājiem gadījumā nav vienāds prātā, ka šī te pārstrādātā konstitūcija, kur jūs pieminējāt, Eh, panāks arī to, ka lielā mērā tiesu sistēma tiks vājināta, vai arī to jūs atzīstat par labu soli? Jūs dzirdējāt jautājumu, varbūt jūs varētu atbildēt. Es uzskatu vēl ar vienu, ka reformas ar vienu ir labas Tas vien, ka armijas e, loma mazinās, tas, ka demokrātija pieaug, arvien ir uzskatāms par pozitīvu soli. Protams, ka vēl viss nav panāks, taču viens solis pozitīvā virzienā vēl arvien uzskatāms par soli pozitīvā virzienā. Un es uzskatu, ka visi Turcijas izdarītie žesti rāda uz tās e, virzību pareizajā virzienā, un to mēs varam tikai atbalstīt. Paldies, saka priekšstādājs. Un tagad, ja ten mākī kundze, lūdzu. Paldies, priekšstādātā. Es gribētu sveikt referentu Kazaka kungu par viņa lielisko ziņojumu. Un e, pretēji iepriekšējiem runātājiem Arifa kungam, es neuzskatu, ka mums šajā ziņojumā te ir jāizskata viss, visa situācija, jo te ir ziņojums par tirzniecības attiecībām. Viena no problēmām šeit Eiropas parlamentā ir tā, ka kad vien eh, mums ir kāds ziņojums, tad mēs gribam visas problēmas tur iekļaut un šādā veidā nesakām neko konkrētu. Un šis ziņojums ir koncentrējies uz konkrēto svarīgo problēmu, un to es tikai varu apsveikt. 1996. gadā tika uzsāktas uh, sarunas par uh, muitas savienību starp Eiropas Savienību un Turciju, Turcija ir eh, svarīgs eh, tirzniecības partners Eiropas Savienībā, taču, diemžēl, muitas savienība eh, diemž, cieši no daudzām problēmām. Turcijas varas iestādes pieprasa visādas atļaujas un licences, kas ir pretrunā muitas savienības noteikumiem, un arī Eiropas Savienības dalībās to dara, taču mums jārīkojas kopā. Referents runāja arī par viltojumiem, kas būtu jāapkaro. Šeit mums jādarbojas, eh, jādara vēl daudz. Eh, viena no lielajām problēmām Turcijā ir pelēkā ekonomika. Tas ir apmēram 17% no visas ekonomikas apjoma. Protams, ka tas ietekmē arī tirzniecību. Nākotnē tirzniecības attiecībām starp Eiropas Savienību un Turciju eh, jākļūst par vienu no prioritārām jomām, un arī muitas savienībai ir jābūt svarīgam aspektam. Paldies! Zavēles kundzei vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšstādātāja kungs! No savas puses arī es gribētu sveikt Kazakungu par eh, viņa objektīvo ziņojumu Un vēl es gribētu pakomentēt realistiskā veidā šo ziņām. Pirmais komentārs ir saistīts ar 26. punktu par enerģētikas nodrošinājumu. Es domāju, ka te pārāk zem tiek vērtētas, eh, vērtēts eh, Turcijas potenciāls enerģētikas jomā. Turcija nerada enerģiju Turcija ir viens no ļoti svarīgiem tranzīta punktiem, lai nodrošinātu enerģētikas uh, transportu mm, uz Eiropu. Būsim tomēr realisti, un te mums ir jāsaprot, ka enerģētikas nozare, uh, visi projekti, par kuriem te runa, vai tas būtu Naboko, piemēram, ir projekti, kas uh, vienkārši paliek uz papīra Pat labam Turcija pilnīgi pretēji ir uh, svarīga rūpniecības valsts un tai pašai ir vajadzīga enerģija. Un otrkārt, mēs te runājam par eh, tirsniecību. Mēs nevaram runāt par tirsniecības deficītu ar Turciju. Eh, Tā ir laikā, kad Turcija ražo, imitē Eiropas Savienības produktus, viltotos, un tie ir atrodami visos tirgos, visos veikalos. Ja jūs pastaigāsiet pa Turciju, jūs redzēsiet, cik lielā mērā šie Eiropā ražotie produkti tiek imitēti, viltoti. Un uh, tie ir viltojumi, kas tiek ievesti no citurienes. Ja mēs šo problēmu neatrisināsim, tad mēs nekur tālu netiksim. Paldies! Uh, Nākošais runātājs ir papastām, kas uz pusotru minūti. Paldies. Eh, paldies, priekšstādāja kungs. Mēs atzīstam, cik svarīgs ir Eiropas Savienības un Turcijas eh, tirsniecības attiecības. Eiropas Tautas partija ir eh, pieņēmusi svarīgu nostāju šis eh, sākuma teksts ir eh, uzskatāms par labu pamatu. Mēs aicinām Turciju tūlīt pat izpildīt visas tās apņemšanās. Tas tātad būtu uh, papildu protokols uh, asociācijas nolīgumam. Arī uh, visas prasības par dis, uh, diskriminācijas novēršanu un Te ir arī skaidri jānorāda, kāds ir mūsu prasības. Zavēlas kundze, tāpat kā citi, ir uzsvērusi Turcijas ļoti svarīgo lomu. Tātad Turcija ir viena no lielākajām viltojuma ražotājām pasaulē. Un Turcija arī neaizsargā intelektuālo īpašumu. E, Eiropas Savienības um, ārlietu politika izvirs sev kā mērķi aizsargāt starptautiskās tiesības, um, ANO starptautisko hartu. Un tas jāņem vērā arī sadarbojoties ar trešām valstīm. Tām ir jāievēro šie principi. Tie ir pamatprincipi, uz kuriem skaidri norāda Lisabons līgums. No tiem mēs nedrīkstam atkāpties. Eiro, eh, Turcija iestāsies Eiropas Savienībā un līdz ar to Turcijai ir jāpielāgojas eh, Eiropas Savienībai. Paldies. Nākošais runātājs ir Kutaškungs vienu minūtu. Paldies, eh, priekšstādātāja kungs. Turcija ir septītais tirzniecības partners Eiropas Savienībai. Un tas ir arī uh, iestāšanās kandidāts, kas uh, izmanto īpašo tirzniecības savienību. Muitas savienību. Tātad te Turcijas nozīme ir ļoti liela. Šādā kontekstā abiem partneriem ir jāsadarbojas, lai varētu īstenot savu kopīgo politiku. Muitas savienībai ir jā, muitas savienība ir jākonsolidē, eh, īstenojot izmaiņas eh, pakalpojumu jomā, un te ir arī jāņem vērā problēmas eh, ar vīzu, kad Turcijas uzņēmēji grib doties uz Eiropas Savienību. Eiropas Savienībai ir jāsūta skaidrs signāls Turcijai, lai, lai tā ievērota Eiropas Savienības pamatvērtības. Paldies! Tagad vārds Paškas kungam. Paldies, priekšstādāja kungs. Mēs te runājam eh, jau diezgan ilgi par uh, Turcijas. Uh, iestāšanās nolīgumu. Te, protams, ir daudz problēmu, īpaši ar viltojumiem. Un Turcija ļoti tālu no Eiropas. Biznesa partnerī var uzlabot sadarbību tajās jomās, kurās e, Turcijas pilsoņiem un kopienām var būt vienotas vērtības ar Eiropas iedzīvotājiem. Tas varētu satuvināt valstis. Tad, balstoties uz šiem tiltiem, mēs varētu izveidot uh, draudzības gaisotni. Un te mums ir atklāti jārunā ar mūsu turku draugiem par visām problēmām, kas mūs skar, jo mēs esam Turcijas kaimiņi un biznesa partneri. Mums ir skaidri jāpauž savu nostāju, ka kas vien uh, tie, kas veicina viltojumu uh, noietu, ir uzskatāmi par zagļiem un arī pārkāpja patentu turētāju vai citu intelektuālā īpašuma turētāju tiesības muitas savienībā nav vietas eh, pārgudrīšiem. Mēs te nevaram būt, eh, eh, mēs nedrīkstam izveidot tādas barjeras, kas traucē Turcijas uzņēmējiem. Mums jābūt arī civilizētai šajām. Paldies. Nākošais runātājs Valēnsa kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs, dāmas un kungi. Es gribētu pateikties eh, referentam Kazakam par viņa labajiem nodomiem un centieniem, eh, sagatavojot šo te ziņojumu par tirdzniecības un ekonomiski attiecībām Turciju. Visstrīdīgākie jautājumi, kas ir saistīti ar eh, mūsu attiecībām, ir iekļauti šajā ziņojumā. Uh, Svarīgi ir tas, ka Turcija ir jāturpina pielāgotās tirzniecības noteikumu starptautiskajiem standartiem. Tas attiecas uz 15% eh, atlaidi, eh, tad, kad valsts iepirkumu īsteno Turcijas eh, uzņēmumu. Tas uzskatāms par diskriminējošu noteikumu. Un mūsu sadarbībai tas, protams, ir uzskatāms par šķērsli. Tikai tad, ja pilnīgi tiek īstenots papildu protokola noteikumi, mēs varam uh, īstenot savu veiksmīgu sadarbību. Es uzskatu, ka Turcija gūs panākumus savā ceļā, un es arī ceru, ka tas uh, tā, tā palīdzēs tās, tās attīstībai. Paldies, priekšsādātājs Bizoto kundze, uz vienu minūti. Runājot par ekonomisko jomu, Eiropas Savienībai, protams, ir vērts eh, uzlabot tās tirzniecības saites ar kaimiņu valstīm tādām kā Tursniec, Turcija. Taču te jāņem vērā arī sociālie aspekti. Līdz ar to šie, šīs klauzulas ir arī jāīsteno Turcijai. Turcija kļūst mm, par arvien islamiskāku valsti, sieviešu situācija arvien pasliktinās, vairāk par 500 sievietēm tika nogalināts 2009. gada laikā ģimenes vārdarbības rezultātā. Un te ir arī eh, jautājums par hierarhiju viena lieta ir skaidra, mums ir jāuztraucas par politisko valdību, vadību, kā par tu tiem Turcijas centieniem panākt ar vien lielāku nozīmi islāmu pasaulē, par Turcijas attiecībām ar Irānu un citām islāma valstīm. Mums, protams, ir jāuzlabo Turcijas attiecības, eh, tirsniecības attiecības ar Turciju, taču neļausim Turcijai kļūt par trojas zirgu. Paldies tagad vārds Kastingai kundzei. Paldies priekšādātā Eiropas Savienība un Turcija. Tām ir ļoti labas ekonomiskās attiecības. Protams, ka ir jāpaplašina tirniecība ar Turciju, lai nodrošinātu ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi Eiropas Savienībā no vienas puses un Turcija no otras puses. Tādēļ es arī atbalstu iniciatīvas ziņojumu par aktuālu attīstību, kā attīstās tirniecības attiecības, kaut arī to visu nevar uzlūkot tikai vienīgi pozitīvi. Uh, Es vēlos eh, tiem, kuri cīnās eh, pret eh, pirātismu un produktu viltošanu, tos atbalstīt un arī pieminēt to, ka netiek rīkot publiskie konkursi caurskatāmi. It īpaši gribētu arī vērsties pret protekcionismu pasākumiem muitas savienības ietveros. Turcija lauksaimniecības sek e, sektorā. Viņiem ir vairāk nekā 26% e, šajā sektorā. Un e, lauksaimniekiem, protams, ir piešķirta īpaša nozīme tādēļ. Tas nedrīkst nākt par sliktu Eiropas Savienības lauksaimniekiem un pārkāpt muitas savienības nosacījumus. Turcijas protekcionismu pasākumi, tas viss ir, pret to ir jācīnās esošo nolikumu ietvaros. Uh, lauksaimniecības produkti ar augstu kvalitāti. Tas nedrīkst eh, nokļūt eh, tādās negodīgās konkurences attiecībās ar Turciju. Eh, tas ir jāsaka ļoti skaidri un gaiši. Paldies! Paldies, un tālāk brīvā mikrofona procedūra. Jazlovi. Ja redzu Jasloveckas kundzi, došu vārdu viņai, lūdzu. Šanovņi paistvo. Jā, paldies, dāmas un kungi. Mūsu attiecību vēsture ar Turciju veidojas jau 50 gadus. Tā ir pilna ar veiksmēm un neveiksmēm. Mēs esam izveidojuši muitas savienību, un kā parāda Kazakunga ziņojums, šī muitas savienība nav vēl pilnībā iztenota. Kāda abās pusēs ir iemesli? Ja Turcija lēnām kļūst par nozīmīgu dalībnieku mums svarīgā reģionā. Bez atbalsta šajā reģionā mēs nevaram uh, saņemt alternatīvas gāzes piegādei. Bez stabilizācijas tuvajos austrumos tas nav iespējams. Tādēļ arvien vairāk mūsu interesēs ir veicināt un stiprināt šo uh, sadarbību, un Ankara un Turcija ir mūsu loks uz tuvajiem austrumiem, un ja mēs nepievērsīsim eh, pienācīgu nozīmi mūsu attiecībām ar Turciju, tad mēs varam pazaudēt Turciju, tāpat kā mēs pazaudējām Āfriku. Turcijas sabiedrība ir sākusi daudz vēsāk uztvert eh, Eiropas Savienību, un varbūt eh, pilnībā īstenota muitas savienība varēs dot mums priekšrocības. Paldies! Jā, paldies, Paskokungs! With... Eiropas Savienības eh, attiecības stiprināšana ar Turciju ir ļoti svarīga. Neskaroties uz šī fakta konstatāciju, Eiropas Savienībai ir ļoti grūti izvairīties no iespēja, eh, ka viņi spēlē spēli, kurš pirmais nobīsies, nevis eh, lai uh, pārtraukt eh, attiecības, bet viņi gaida, ka Turcija to izdarīs, eh, kad sapratīs, ka sarunas velkas garumā pārāk ilgi un ir pārāk nogurdinošas. Turcija ir arvien vairāk neapmierinātāka ar Eiropas Savienību un kaut arī uh, Ehm, mēs esam Turcijai lielākie ekonomiskie partneri, bet ir arī citi partneri viņiem - Krievija, apvienotie Arābu Emirāti, Ķīna un vēl dažas valstis. Tā kā mūsu veiksmē vai neveiksmē eh, savstarpējās attiecībās ar Turciju nevajadzētu kavēt mums izlemt, vai mēs ļausim viņiem vienreiz iestāties vai nē. Paldies! Paldies, Rosīkungs! Eh. Non possiamo certo essere favorevoli a un provvedimento. Mēs nevaram dot priekšrokas eh, pasākumiem vēl vairāk eh, labvēlīgu režīmu nodrošinot Turcijai, tīpaši lauksaimniecības produktiem, jo darba spēka izmaksas Turcijai daudz zemāks nekā Eiropas Savienībai. Tā kā ja mēs atvērsim savus robežus, tad tā būs negodīga konkurence ideja, ka tādējādi tiek veicināta Turcijas iestāšanās Eiropas Savienībā, tāda jau principā ir kļūda vienkāršojot šo situāciju. Mūsuprāt, mūsu un viņu politiskā un sociālā sistēma pārāk tāls vien no otra. Mums ir reliģijas brīvība un, un Turcijā būt kristietim ir būt atšķirīgam. Arī galvaspilsētā viņiem ir reliģiska neiecietība kas it kā ir pat pilnīgi normāla situācija Turcijā. Mēs tādējādi nevaram to pieļaut un piekrist. Melcerkungs, tad tālāk lūdzu. Priekšādātāji, mēs šeit parlamentā runājam par uh, tirniecības attiecībām ar Turciju, kas varētu labi darboties ar modas savienības uzlabošanu. Protams, ka tā ir daļa no šīs valsts pietuvināšanās procesa Eiropas Savienībai. Tas ir arī daļa no procesa, kas uh, uzlūkojot daudzas jomas, uh, novedēs pie Eiropas Savienības iestāšanās, uh, Turcijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka kritiķi vienmēr runā par privileģētu partnerattiecībām, tā kā tāda alternatīva iestāšanās procesam. Un principā vajadzētu teikt, ka Turcija īstenībā jau ir šāds privileģēts partneru attiecības, ne tikai muitas savienība. Tās uh, attiecas, uh, bet tas ir jānopelna, piemēram, politiskajā ziņā. Ja mēs paraugāmies, kāda pretestība ir Turcijā, piemēram, armēņu genocīda atzīšanā, ja mēs atceramies, ka uh, Turcija nevēlas risināt uh, Kipras jautājumu Eiropas izpratnē, un mēs jāparaugās, ka kurdu tauta vēl arvien tiek diskriminēta, tādēļ uh, uzlabojot tikai tirniecības attiecības, nav vēl iespējama Turcijas eiropeizācija. Paldies, Mecer kungam. Basesku kundze, nākamā runātāja. Priekšādātāja kungs. Vispirms es vēlētos runāt par konstitucionālā referenduma pozdējiem rezultātiem. Tas bija 2. 12. septembrī. Tas parādās, ka e, Turcija parakstījusies zem demokrātijas lozungu. Tas ir vienīgais risinājums, kas e, ir pieņemams. Šajā ziņojumā vēlreiz tiek apstiprināta nepieciešamība uzlabot e, harmonizāciju tirniecības attiecībās efektīvu pasākumu realizācija, lai mazinātu šķēršļus muitas savienībā, nogludina Turcijas ceļu uz Eiropas Savienību. Šai valstī ir abrinojums potenciāls kultūras uh, atdzīvināšanā. Kaut arī globālais pieprasījums visā pasaulē ekonomikā ir samazinājies, šīs valsts ārējais tirniecības apjoms ir eh, dubultojies, un nākamajā gadā 7% pieaugums ir paredzēts Turcijai. Attiecības starp Rumāniju un Turciju pagājušajos gados ir eh, ļoti būtiski attīstījušās. Šīs abas valstis ir svarīgākie tirniecības partneri Balkānos. Divpusīgā tirniecība. Uh, ir vairāk nekā 7 miljārdu dolāru gadā. Turklāt eh, Turcija ļoti būtiski rīkojas enerģētiskās infrastruktūras ra radīšanā, piemēram, Nabuko projektā. Paldies! Paldies! Eh, tālāk Papadopalu kundze. Priekšsēdētāja kungs, Turcija ir jau sen izmantojusi muitas savienību Bet, lai šī savienība varētu pilnīgi darboties, ir vairāk jautājumu, kas ir jāatrisina. Vispirms, Turcija ir jāsamazina birokrātijas sloks, jācīnās ar viltojumiem, jāuzlabo uh, situācija, tā ziņā, ka tā neievēro arotbiedrību lomu un tiesību, tiesības arī jānodrošina darba sievietes, un vēl Turcija ir jāizpilda asociācijas nolīguma papildu protokolu prasības. Tai ir arī jānodrošina harmonizācija kolektīvo sarunu vešanas sakarā un citos jautājumus. Paldies! Un tagad lūdzu Humansakus kungam vārds. Liels paldies priekšsēdētāju kungs. Arī es no savas puses gribētu sveikt Kazaku par viņu ļoti labo darbu, ļoti e, līdzsvaroto ziņojumu. Attiecības starp Turciju un Eiropas Savienības tirdzniecības jomā ir ļoti svarīgas, un tāpēc tās arī ir jāuzlabo. Tomēr Tas eh, nenozīmē, ka mums būtu jāaizmirst, kuros punktos Turcija būtu jāuzlabo savas, eh, savu centienu. Mēs vispirms eh, gribētu, lai Turcija kādu dienu kļūt par Eiropas Savienības dalībās. Tomēr runājot par viltojumiem, par to, ka netiek ievērotas intelektuālās uh, intelektuāla īpašuma prasības Turcija ir uzskatām par aziātisku drīzāk nekā Eiropiesku valsti. Muitas savienība ir uzskatāma par stingru pamatu integrācija Eiropā. Eiropā. Tomēr nav pieļaujams tas, ka eh, kandidāta valsts Eh, neievērotās eh, prasības, un eh, ka tai arī nav nekādas, nekāda attiecība ar kādu no Eiropas Savienības dalībvalstīm, te es runāju par Kipru. Degūta kungam vārds uz divām minūtēm. Paldies! Es domāju, ka spriežot pēc tiem, kas šeit izteicās, te valda vispārējais konsens. Un te es skaršu trīs Eh, aspektus. Pirmkārt, eh, tās problēmas, eh, kas ir tirzniecības jomā ar, ar Eiropu, ar tiesības sargājušām iestādēm un viltojumiem. Debašu laikā šie jautājumi jau vairākas reizes ir parādījušies. Uh, Komisija, es jums varu to apliecināt, arī turpmāk uh, izdarīs spiedienu šo jautājumu risināšanā. Pēdējo divu gadu laikā mums beidzot ir izdevies izveidot darba grupu, lai risinātu šos jautājumus. Vispirms es gribētu paust cerību, ka šī grupa sniegs savu ieguldījumu svarīgo jautājumu risinājumā. Otkārt, runājot par brīvās tirdzniecības nolīgumiem, par tām problēmām, ar kurām šeit saskars Turcija. Turcija ir jau ilgu laiku saskarsies ar problēmām, lai varētu noslēgt brīvās tirdzniecības nolīgums ar dažiem no Eiropas Savienības partneriem. Par spīti daudziem Eiropas Savienības dienestu pieprasījumiem, Turcija Eh, tomēr eh, nav īstenojis savu pārmaiņu programmu. Komisija ir eh, darbojusies muitas savienības ietvaros un darījusi pat vairāk, lai Turcija varētu noslēgt brīvās tirzniecības nolīgumus. Un mēs um, esam sasniegti, ka Turcija vēl nav izdarījusi savu daļu darba. Turcijas valdības tiks aicinātas eh, pie sarunu galda ar Eiropas komisiju, lai varētu šo problēmu risināt. Runājot par vīzu. Eh, vīzas jautājums neskar muitas savienību komisija ir eh, uzsākusi procesu, lai atvieglotu vīzas iegūšanu uzņēmējiem. Mēs tad izstrādāsim jaunu vīzu kodeksu, kas tad atvieglotu šo vīzu iegūšanas procesu Turcijas pilsoņiem. Un šis dialogs varētu uh, uzlabot mobilitāti un katrā ziņā padomi ir devusi savu zaļo gaismu šajā jautājumā. Un Turcija vienkārši jāizveido attiecīgais klimats šīs problēmas risināšanā. Paldies! Paldies, priekšstādātāja kungs! Un, vispirms, ref, un visbeidzot referents Kazakungs. Lūdzu, uz divām minūtēm. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribu pateikties visiem kolēģiem, kas izteicies. Es gribu pateikties arī komisāram, de Guhta kungam par viņa pozitīvo argumentāciju par visiem šiem viedokļiem, kuri šeit izskaņoja par ziņojumu par tirzniecības un ekonomiskā attiecībām ar Turciju. Diskusijas liek secināt, ka attiecības ar Eiropas Savienību un Turciju tirzniecības jomā ir ļoti svarīgas abām pusēm. Un ir nepieciešams tās attīstīt, arī par to nav nekādu šaubu. Es domāju, ka daži kolēģi uzdotais jautājums, vai šīs attiecības ir saistītas ar Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā, ir atbildams no mans puses šādi. Es domāju, ka jo vairāk šīs tirsniecības attiecības padziļinās, jo vairāk arī pozitīvas. Uh, pazīmes būs redzams eh, mūsu sarunās par Turcijas iestāšanos. Un Eiropas Savienības eh, pieprasītiem klauzulām, protams, ir pilnīgi jātiek īstenostām Turcijā, bet te mums arī jābūt ir godīgiem un objektīviem. Šādai, attiec, šādai attieksmei jāvalda abās pusēs. Es vēlreiz gribu pateikties visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Un es arī pateicos uh, citiem un uh, komisija par to, ka tā arī pauda savu viedokli par visām problēmām, kas šeit izskanēja. Un es ceru, ka mēs varēsim jaunā gaisotnē rast uh, risinājumu tām problēmām, kas pat labāk vēl pastāv. Paldies! Paldies! Diskusija ir e, slēgta un balsošana būs rīt 12. Dārgie kolēģi, tagad darba kārtībā ir.